This was a voting time after. Yeah. So, hello everybody. Sveicināt visi. Man ir prieks jūs šeit sveikt zem visas pasaules ekrāniem un prožektoriem. Šī sanāksme jūs varat sakot straumēšanas režīmā. Un šodien e, mēs šajā uzklausīšanā runāsim par suverēnajiem investīciju eh, fondiem. Ar lielu prieku es paziņoju šo klausīšanu par atklātu. Šis temats pēdējo gadu laikā ir um, bijis ļoti būtisks, jo tiek lēsts, ka no 5 līdz 8 triljonu dolāru ir kopīgās summas šajos fondos atkarībā no tā, kādu definīciju mēs izmantosim. Līdz ar to eh, suverēna investīcija fondi ir ar ārkārtīgi lielu no makroekonomikā un globālajā finanšu stabilitātē, un tie ir saistāmi ar monetāro politiku, pie likviditātes nosacījumiem, ārējiem aspektiem, tādiem kā konvertācijas līmeņi, un ir jāņem vērā to ieteikumu uz plašāku ekonomiku. Bez tam valdības struktūram jānodrošina skaidrs lomu sadalījums un atbildību sadalījums starp dažādām pārvaldes struktūrām, kā arī jānodrošina pietiekami laba kontrole un līdzsvars. E, tāpat ir jānovērt, jāizvērtē, vai šie fondi darbojas ar pietiekamu uh, caurskatāmību, un arī mēs vēlētos labāk izprast to ietekmi uz mūsu tirgiem, vai tie ir destabilizējošiem efektiem, vai tādi var būt, vai tie veicina uh, E, nestabilitāte vai pastāv risks, ka e, tiek padarīta neskaidrāka robeža starp valdību kā uh, tirgus regulētāju un valdību kā tirgus dalībnieku. Vai arī mēs varam runāt par vairāk investīcijām Eiropā un it īpaši tas ir jārunā ņemot vērā uh, FC kontekstu. Pirms es dodu vārdu paneļa diskusijas dalībniekiem, es ar viņiem iepazīstināšu. Sveicu mūsu vidū Tore Fambrāku, viņš ir valsts sekretārs Norvēģijas finanšu ministrijā. Līdz 15. gadam finanšu ministrija uzrauga valdības pensiju fondu Norvēģijā, kas ir vislielākais pasaulē kopumā pa, tā pamatlīdzekļi, ja nekļūdos, 900 miljārdu ASV dolāru šī gada sākumā. Tāpat ar prieku sve, sveicu mūsu vidū Gvido Bikisau, ja es pareizi izrunāju, izrunāju viņu uzvārdu. Viņš ir institucionālās stratēģijas departaments Eiropas investīciju bankā. Mēs visi šo institūciju zinām. Viņš atbild par attiecībām starp Eiropas investīciju bandu un šie, banku un šiem investīciju fondiem, kā arī ar prieku sveicu mūsu vidū profesoru Stefaniju Grifitu Džonsu. Viņa ir uh, starptautiski pazīstama akadēmisko aprindu pārstāvi, kas strādā pie finanšu jautājumiem. Viņa ir programmas direktora eh, politiku dialogam Kolumbijas universitātē un ir plaši publicējusies pār šiem jautājumiem. Sveicu jūs visus trīs mūsu uzklausīšanā. Mūsu rīcībā atvēlētais laiks ir ierobežots un es iesākumā došu ikvienam no jums desmit minūtes ievadvārdiem, un pēc tam sekos jautājumu un atbilžu kārta ar parlamentu deputātiem. Ja neiebilstat, tad eh, sāksim tādā kārtībā, kā ja es eh, jūs stādīju priekšā, un vispirms došu vārdu Tore Vam Rakam. Paldies priekšsēdētāji par uzaicinājumu uzstāties šajā jautājumā diskusijā. Suverēnie investīciju fondi ir īpašu nolūku investīciju rīki, kas piedara valdībai. Tādu ir pasaulē ap 80, un mēs pārvalda, kur pārvalda kopā ap 7 1400 e, miljārdu e, ASV dolāru. Vairāk nekā puse no kapitāla ir iegūta no eh, naftas un gāzes eksporta un iegūs. Vislielākie fondi atrodas Norvēģijā, Ķīnā, Abu Dabi, Saudu eh, Arābijā, Kuveitā, Singapūrā un Katārā. Valstīs, kas ir ļoti daudzveidīgas gan vēsturiskā, gan politiskā kontekstā. Kā arī ar dažādiem institucionāliem nosacījumiem un tradīcijām caurskatāmībai. Tāpēc, ņemot vērā šo daudzveidīgo, eh, daudzveidīgos raksturojumus, es koncentrēšos uz savā izklāstā uz Norvēģiju un mūsu valdības pār uh, Eh, valdīto eh, pensiju fondu. Eh, Norvēģija piedalījās Santiago principu sagatavošanā 2008. gadā, kur ir izstrādāti 24 vispār pieņemti principi šādiem suverēniem fondiem. Mēs uzskatām šos principus tomēr tikai par minimāliem standartiem, kas būtu jāievēro, jāievēro ikvienā suverēnā fondā. Eiropas diskusijā galvenās aiz jautājums ir caurskatāmība un investīciju aktivitāšu skaidrība. Tāpēc Iesākumā izklāstīšu, kāpēc Norvēģija pārvalda tik plašu suverēno eh, eh, investīciju fondu. Eh, sākotnēji tas saucās Norvēģijas naftas fonds, atspoguļojot dabas resursu, kas bija tā pamatā Eh, fonds tika izveidots 90. gadā, divas, 20 eh, gadus pēc Norvēģijas naftas iegūs uzsākšanas. Eh, gada summa tiek pārvesta uz valsts budžetu, lai aptvērtu ne naftas budžeta deficītu. Tika vēlāk izveidots naftas fonds laikā, kad Norvēģija kļūpa par lielu startautisku investoru. Tagad pastāstīšu par mūsu investīciju stratēģiju. Pirmkārt, mēs uzņemamies zināmu risku Eh, šim nolūkam ir jāizvērtē kopīgais riska profils. Tas ir ļoti būtiski, lai mēs varētu pastāvēt mainīgajos tirgus apstākļos. Eh, pārvaldības ietvars eh, mūsu fondā ir ar skaidrām atbildību un lomu sadalījumiem Finanšu e, ministri īsteno formālo atbildību, operatīvo darbību īsteno Norvēģijas bankā. Risku uh, robežu ietvaros pārvaldītājs Norvēģijas banka pieņem lēmumus neatkarīgi no ministrijas. Investīcijas valstīs notiek ārpus politisko lēmēju iestāžu uzraudzības. Investīciju stratēģiju nolūks ir e, nodrošināt maksimālu peļņas atguvi ar tādu riska līmeni, kas šķiet pieņemams pamatlīdzekļu īpašniekiem. Mēs vēlamies izvairīties no nevēlamas politiskas ietekmes, Eh, bet ir būtiski, lai pat eh, uzturētu parlamentu un sabiedrības atbalstu, lai eh, fonda darbība ir pieņemama Norvēģijas pilsoņiem. Jāpiebilst, ka fonds nav ne vides, ne ārvalstu, ārpolitikas instruments. Eh, fonda darbība ir daudzveidīga dažādos geogrāfiskos reģionos, nozarēs un uzņēmumos, lai varētu mazināt risku. Eh, kopā ap 9000 eh, uzņēmumu un obligācijas, kas nāk no 1200 atsevišķiem izdevējiem. Uh, Investīciju stratēģija nosaka 62,5% no indeksa un atlikušie 37,5% ir investīciju obligācijās. Salīdzinājumā ar tirgus portfeli, portfeli Mūsu fonds ir mazāk eksponēts investīciju pakāps obligācijām. Mūsu fonds investē globāli, lai gan liela daļa, aptuveni 10% punktu, tiek novirzīta Eiropas mēroga aktivitātēm. Mūsu fonds sniedz finansējumu atzītām privātā sektora firmām Eiropas Savienībā un tādā veidā finansē privātās sektora nodarbinātību reģionā. Tāpat arī fonds ir investors Eiropas fiksēto ienākumu tirgu, par politisko kontekstu runājot, caurskatāmība ir uh, ļoti būtiska, lai saņemtu atbalstu no valsts un sabiedrības puses. Tas palīdz nodrošināt īstermiņa risku uzņemšanās kapacitāti. Mēs uzskatām, ka caurskatāmības prasību ievērošana saskaņā ar Santiago principiem ir eh, ilgtermiņa investoru interesēs Investīcija mandātā, ko sagatavo Finanšu ministrija, ir norādīts, ka uh, ir jāievēro visaugstākais caurskatāmības līmenis, ko pie, pieļauj saprātīga eh, pārvaldības īstenošana. Caurskatāmība dod iespēju gūt atbalstu un sapratni pār fonda pārvaldību lai mēs rīkotos eh, caurskatām attiecībā pret saņā, saņēmēju valstīm, visi eh, dokumenti tiek publicēti angļu valodā Finanšu ministrijas un Norvēģijas centrālās bankas mājas lapās. Paldies! Jūs ļoti rūpīgi ievērojāt sev atvēlēto laiku. Un tagad es došu vārdu otrajam runātājam, kas ir Gvido Bikisau. Paldies! Godātie deputāti, kolēģi, man ir tiešām liels gods, kas mūs aicināts runāt ar jums par suverēnajiem investīciju fondiem. 5 līdz 8 triljonu dolāru aktīvos, uh, eh, ir skaidrs, ka šo līdzekļu pārvaldīšana ir ārkārtīgi svarīga. Es gribētu koncentrēties uz četriem elementiem, kas varētu vairot labāku izpratni par to, cik svarīgi un sarežģīti ir šie te fondi, proti investīciju apetīti un tirgus ietekme, zinātība un uh, nepieciešamā piesardzība, pārvaldība un interešu konflikts, kā arī fondi kā partneri ilgtermiņa investīcijā. Sākšu ar uh, investīciju apetīti un ietekmi uz tirgu. Šiem fondiem ir augstāka vēlme riskēt nekā mm, tādam vidējam investoram un arī apturprātā fondu ilgtermiņa daba. process ir eh, svārstīgāks nekā citi pirkšanas un pārdošanas procesi. Šie raksturu lielumi ir eh, tādi, kas eh, liek fondiem darboties netik daudz, meklējot īstermiņa ieguvumus. Šāda fonda būtība nosaka to, ka kaut kādas atkāpes notiek īpašos gadījumos, un parasti tos nevirza tirniecības stratēģija. Un tāpēc arī tie nereti ir nelikvīdi, ieguldījumi nelikvīdos aktīvos, piemēram, nekustamajā īpašumā un infrastruktūrā. Un šādas fonds var sadalīt divos veidos. To stabilize volatility incomes. Mērķis ir mazināt iespējamās svārstības. Otrais elements ir zinātība un uh, nepieciešamā piesardzība, nosacījumi investīcijām ir uh, lielā mērā saistīti ar politikas mērķiem, nevis tīri finansiāliem apsvērumiem. So, if uh, sovereign wealth funds represent an Ja suverēnie fondi ir uh, no tirgus viedokļa stabili ilgtermiņa ieguldījumi, tad, uh, ja runa ir par kapacitāti lemt par uh, atbilstošiem ieguldījumiem, ir jādomā par sistemātiskiem riskiem, ko rada šādas darbības. Mūsu pieredze liecina, ka atsevišķi šādi fondi, jo īpaši jau attiecībā uz tuvajiem austrumiem, uh, pienācīgs piesardzības process un zinātība nav gan attīstīta. Lielai daļai šādu te fondu investīciju lēmumu vairāk ir birokrātiska procesa nevis padziļinātas analīzes rezultāts. Dažos gadījumos suverēnie fondi ļauj trešajai pusē izvēlēties investīcijas, balstoties uz iepriekš apstiprinātiem kritērijiem runājot par pārvaldību un interešu konfliktu, joma, kur ir nepieciešams vairāk progresa, ir saistīta ar pārvaldību un caurskatāmību. 2008. gadā 30 fondi, eh, kas eh, pārstāvēja 80% no pārvaldītajiem līdzekļiem, noteica principus labas pārvaldības un caurskatāmības vairošanai. Tā saukties Santiago principi. Darba grupa, kas ir izveidota šim nolūkam, tad tika pārveidota par eh, starptautisko fórumu suverēnajiem eh, fondiem. Tie strādā pie kopīgiem standartiem un principiem, kas ir balstīti uz Santiago principiem. Mūsu pieredze gan liecina, ka par spīti visiem šiem standartiem un principiem vēl ar vien pastāv ļoti liels atšķirības, ja runa ir par fondu īstenoto praksi. Uh, tas, kā labākā praksa tiek īstenota un eh, nu, tiek nodrošināta caurskatāmība, atšķiras. Nereti vēl ar vienu ir eh, savīt kopā investīciju lēmumi ar eh, suverēnajām interesēm. Trūkst dokumentācijas un tašreiz ir grūti rast pamatojumu atsevišķām investīcijām, jo tas nesasaucas ar kopējo investīciju politiku. Tad, kad aktīvu piešķīrumi tiek deliķēti, ir eh, jāskatās, kādi ir eh, politiskie mērķi, nevis tīri finansiāli apsvērumi. Nereti ir eh, redzamas saiknes starp nacionāliem uzņēmumiem un aktīviem. Tam visam ir ļoti būtiska ietekme uz daudzu fondu pārvaldību standarti netiek īstenoti augstākajā līmenī. Tas droši vien ir uh, saistīts ar suverēno fondu īpašo raksturu. Proti investīcijas, uh, kas ir sasaistītas ar iespējamiem politiskiem mērķiem. Atsevišķu fondu pārvaldība nenodrošina neatkarību no valdībām, līdz ar to rodas zināmas bažas par to, ka iespējams uh, fondu apjomīgie līdzekļi tiek izmantoti tādiem nolūkiem, kas nav tieši saistīti ar a, uh, uh, fondu a, uh, darbības a, mērķi. Suverēno fondu partnerības ilgtermiņa investīcijām. Šai ziņā, nu, kā jau es teicu, tad fondu raksturs ir tāds jaukts, ir divas īpašas pazīmes. Tātad šī te ilgtermiņa misija uh, ar pietiekami elastīgu risku absorpcijas kapacitāti, kas ļauj investēt nelikvīdos aktīvos. Tā pašā laikā, ja nav pietiekami laba pārvaldība un ir ierobežota zinātība, var rasties problēmas. Suverēnie fondi ir reāli partneri ilgtermiņa investīcijās, bet nereti rodas jautājumi par uh, procedūru un to, cik atbilstoši šādi fondi ir strateģiskām investīcijām. Nerad fondi ir izrādījuši interesi investēt aktīvos, kas izriet no daudzpusējām attīstības bankām. Nerad fondi apņemas daļu aktīvu, kas nāk no šīm tēm daudzpusējām bankām – gadījumā, ja tiek nodrošināta atbilstība noteiktiem kritērijiem. Nu, un tādējādi fondi saglabā pilnu atbildību attiecībā uz to, kas notiek ar ieguldītajiem aktīviem, izvēloties atbilstošākās aktīvai sardzības metodes. Nu, līdz ar to tad eh, bankām parasti izdodas panākt labvēlīgus nosacījumus Nu, kreditēšanas gadījumā tiek ierobežot iespēja ciest zaudējumus, saņemot vērā fondu īpašo piemērotību aizdevēju statusam. Bet eh, šajā ziņā rodas arī bāžas. Kreditēšanas gadījumā nav vienmēr skaidrs, vai banka a, eh, pilnībā saglabā lem, lēmumu pieņemšanas a, eh, tiesības un uh, sarunu vešanas uh, tiesības attiecībā uz kritērijiem, un nav arī skaidrs, vai nosacījumi, ko pieprasa fonds, lai varētu piešķirt uh, līdzekļus, ko ieguldītu bankas aktīvos, vai tas viss atbilst atlases kritērijiem un padziļinātāju analīzei. Un tas viss ietekmē produktu atlasi un projektu atlasi. Um, tādējādi rodas uh, risks spēja uh, panākt labvēlīgus nosacījumus uh, arī sarežģītās situācijās ir mm, elements, kas jāpatur prātā. Vēsturiski fondi ir spējuši nodrošināt konstruktīvus risinājumus sarunās ar valdībām situācijās, kas tieši ietekmē valsts administrāciju. Nerutopsējām bankām ir eh, labvēlīgāka pozīcija, bet tai pašā laikā tiek sagaidīts, ka eh, tās nes lielāko slogu sarežģītās situācijās, cieši sadarbojoties ar valdībām, ja nepieciešams, rodot risinājumu tai pašā laikā uh, cenšoties eh, pēc iespējas labāk nosargāt investīcijas. Ir jāņem vērā fondu, fondiem raksturīgās eh, īpašības un iespējamās grūtības, kas no tā izriet. Nobeigumā ņemot vērā visus manis izklāstītos apsvērumus, droši vien ir vērts eh, domāt sīkāk par to, kādu būtu jāveido kārtība šādām te partnerībām ir jānodrošina pilna neatkarība arī ilgtermiņa spēlētājiem, piemēram, šīm te daudzpusējām bankām, un ir jāizvairās no tā, ka tiktu kompromitēta politikas mērķu sasniegšana. Šāda neatkarība ir būtisks elements, lai samazinātu iespējamos riskus, gadījumā, ja mainītos kaut kādi lēmumu pamatā esoši apsvērumi. Rieftī gadījumā ir jādomā par visiem šiem apsvērumiem. Te pašā laikā ir jāturpina dialogs ar uh, suverēnajiem fondiem, jo īpaši jau tiem, kas ir uh, demonstrējuši labāku pārvaldību un caurskatāmību, tādējādi būtu iespēja saskaņot fondu darbību ar ilgtermiņa ekonomiskajiem eh, mērķiem. Tā skaitā ir Eiropas investīcija plāna. Paldies! Uh, Liels paldies! Un noslēgumā. Vārds ir Stefanijai Grifitai Džonsai, kura tā tad arī uz, uzstāsies par šiem jautājumiem. Liels paldies par šo uzaicinājumu. Vēlos runāt par trim aspektiem. Pirmais ir uh, Uh, suverēno uh, investīciju fondu aktīva attīstība, otrkārt uh, dažādi avoti, ko izmanto šie fondi, un trešais, kā suverēno investīciju fondu aktīvi uh, var tikt izmantot ilgtermiņa investīcijās Eiropas uh, Savienībā. Tā tad uh, ir, uh, runājot par pirmo aspektu, ir strauji pieaudzis uh, suverēno investīciju fonds, pieaugot izēvielu cenām 2007. gadā tie bija 3 triljoni dolāri, 2017. gadā kopējā summa jau bija 7,5 triljoni dolāru. Ir arī interesanti e, konstatēt, ka 2010. gadu vidū strauji kritās e, izēvielu cenas e, Um, daudzās um, valstīs samazinājās konta pārpalikums vai, vai pat um, tas kļūpa par deficītu, jākonstatē, ka šo fondu kopīgi aktīvi nav īpaši samazinājušies un ir bijušas ļoti nelielas svārstības attiecībā uz kopīgo aktīvu apjomu. To jūs redzat šeit grafikā un tabulā. Tālāk bāžas par potenciāli negatīvo ietekmi, ko varētu radīt aktīvu pārdošana. Arī tātad, domāju, šīs bažas ir pārspīlētas ir interesanti salīdzināt šos fondus ar uh, citiem investoriem, piemēram, pensiju fondiem, kas pārvalda aptuveni 35 miljārdus dolāru visā pasaulē, proti piecreiz lielāks ir šis apjoms pensiju fondiem salīdzinājumā ar uh, suverenējiem investīciju fondiem. No 2015. gada mārta līdz 2015. gada maijam šīs apjoms uh, naftas un gāzes aktīvu jomā praktiski nav mainījies, kaut arī naftas un gāzes cena bija kritusies jo ir skaidrs, ka valsts vispirms izmanto ārvalstu valūtas rezerves un tikai pēc tam um, pārdod obligācijas un cenšas pēc iespējas uh, saglabāt uh, suverenē no investīciju fondu aktīvus. Uh, piemēram, Norvēģija suverēno investīciju uh, fonda uh, pārvaldnieks ir norādījis, ka uh, šie fondi tomēr saglabās arī nākotnē pret ciklisku ietekmi, pat ja to, uh, teiksim, attīstība nebūs tik strauja. Un jākonstatē, ka pārdzīvotie finanšu krīzē šiem fondiem bija pozitīva un pārsteidzoši pozitīva ietekme, palīdzot rekapitalizēt atsevišķas lielākās starptautiskās bankas, kas bija cietušas zaudējumus. Un globālajā finanšu krīzē tās arī palīdzēja tirgumu darboties uh, situācijā, kad citi investori izstājās no mm, tirgus. Uh, ir eh, ievērojami samazinājies eh, naftas eksports un eh, tagad pārsvarā tiek izmantotas centrālo banku rezerves. Šīs, šie mm, fondi vairs tā neinvestē, bet to aktīvi nesamazinās šie aktīvi tiek uzkrāti uh, labos laikos, bet tad, kad ir grūti laiki, šie uh, fondi tiek saglabāti. Tālāk gribu nedaudz runāt par uh, šo fondu aktīvu uzkrāšanas uh, avotiem, ja tā varētu teikt. Un šeit ir um, otrā tabula, kura dod par to pārskatu. Tātad viens no galvenajiem pamatojumiem, kādēļ šie fondi pastāv, ir uh, tekošā konta pārpalikums. Ja ir uh, konta pārpalikums, pārpalikums, kas radies izmantojot neatjaunojamos uh, dabas resursus, galvenokārt naftu, kā to mēs redzam Norvēģijas gadījumā. Un nelikvīdi dabas resursi tiek pārveidoti uh, šajos aktīvos, bet ir arī valstis, kuras uh, uh, neiegūst uh, dabas resursus, ja uh, iegūtie līdzekļi praktiski netiek izmantoti, bet ir arī jādomā par ilgtermiņa līdzsvarotu attīstību un uh, tas veicina ekonomiku ekonomikas diversifikāciju un tiek arī nodrošinātas pensijas ilgtermiņā. Otrakārt, politiski ekonomiskais spiediens, ko, kas varētu būt saistīts ar pārāk uh, intensīvu dabas resursu invest, iegūšanu. Ja Un uh, ir tāpat uh, iespējams izmantot šos resursus vai nu valsts iekšienē vai startautiskā mērogā, veicinot attīstību, bet tas ir arī atkarīgs no valsts ieņēmumu līmeņa. Bagāta valsts, tāda kā Norvēģija, dod priekšroku ilgtermiņa uzkrājumiem, jo iedzīvotāji jau ir pārtikuši un pat bagāti, vai arī šos resursus var investēt uh, attīstības veicināšanā ar uh, īstermiņa rezultātu. Ir arī eh, tāda tendence atsevišķām ekonomikām, kas nebalstās uz dabas resursu iegūgā, piemēram, tas ir Ķīnas un citu Āzijas valstu gadījumā. Tagad arī var domāt par Vāciju un Nīderlandi šajā kontekstā, kur ir pā, budžeta pārpalikums. Tātad arī šeit Treškārt var būt arī cikliski motīvi, tātad var būt uh, cikliskas svārstības, bet uh, tāpat arī uh, dabas resursu eksportētāju valstīm ir iznāks saskarties ar dabas resursu cenu cikliskām svārstībām un ir arī grūti prognozēt, vai šīs uh, cenu svārstības ir pārējošas vai pastāvīgas. Uh, viens no galvenajiem motīviem arī ir pašapdrošināšanās Tā kā uh, kapitāla plūsma ir uh, lielā mērā pret, uh, procikliska gan attīstības valstīs, gan attīstītās valstīs, tad kā Spānija, Portugāla, Grieķija, ir pastāv risks, ka šī kapitāla plūsma varētu arī pa, pavērsties pretējā virzienā. Un uh, Tāpat fondus var uh, uh, klasificēt arī pēc to investīciju struktūras. Tāpat uh, svarīgs jautājums ir uh, aktīvas atdales stra stratēģijas, uh, vai tas ir saistīts ar uh, budžeta pārpalikumu notikuma mm, avotiem un vai eh, tas ir saistīts arī līdz ar to, ar to vai tie ir eh, aktīvi ar eh, lielāku vai mazāku risku, ilgt, bet ir ilgtermiņa ieguldījumi. Un arī šeit uh, pieeja ir uh, mazāk spekulatīva suverenajiem investīciju fondiem salīdzinājumā ar privātajiem investīciju fondiem, un līdz ar to ir arī uh, zināmas priekšrocības, ja tiek piesaistīts šādas investīcijas, bet ir jābūt arī skaidriem kritērijiem. Un uh, nevar izmantot dažādas aizbildinājumus uh, zemam pēļņas līmenim. Noslēgumā es gribu uh, runāt par to, kā šos uh, fonda līdzekļus varētu izmantot ilgtermiņa investīcijām Eiropas Savienībai, tīpaši strateģiskajā investīcija fondā. Uh, kā es norādīju, šie fondi ir uh, praktiski ideāli spēlētāji, lai veiktu investīcijas uh, infrastruktūrā, tīpaši un arī inovācijās. Tas ir būtiski arī šiem fondiem, jo uh, šādas investīcijas palīdz diversificēt investīciju portfeļus un tas saskan arī ar uh, šo fondu ilgtermiņa mērķiem, domājot par vairākām paudzēm. Tā kā šie aktīvi ir uh, ar ilgtermiņa raksturu, tad tie ir piemēroti ilgtermiņa investīcijām. Suverēno investīciju fondu kopējais apjoms uh, samazinās, bet uh, Eh, tie arī vēlas mazināt risku un eh, tādēļ arī varētu šos līdzekļus novirzīt uz eh, infrastruktūru. EIB investīciju pieprasījums pieaug un paplašinot Junkera fonda darbību, Junkera plānu darbību būtu arī uh, Uh, jāpiesaista suverēnie investīcija fondi. Un vēl beidzot, trīs uh, svarīgi interes, jautājumi. Vai izveidot īpašus mehānismus, lai varētu piesaistīt šo fondu līdzekļus Eiropas Savienībai? Uh, piemēram, viens, viens piemērs ir Ķīnas investīciju fonds, kurš sāk piedalīties Junkera plānā Otrakārt, Nacionālās attīstības bankas, gan tās, kas jau pastāv, kas tiks veidots Eiropas Savienībā, spēlē ar vien lielāku lomu Junkera plānā un veicot investīcijas Eiropas Savienībā, izbalstoties uz KFV un citu veiksmīgu banku pieredzi. visbeidzot Eiropas institūcijām un arī Norvēģijas suverēnajam investīciju fondam varētu būt uh, loma nodrošinot turpmāku Eiropas Savienības investīciju finansējumu. Un tas varētu notikt plašākā mērogā turklāt, un es domāju, par to nav daudz diskutēts. Atsevišķi Eiropas valstis, piemēram, Vācija un Niderlandē, ir liels uh, budžeta pārpalikums 90% no IKP, kādus mehānismus varētu izveidot, lai e, šie uzkrājumi tiktu pārveidot produktīvās investīcijās Eiropas Savienībā vai nu šajās pašās valstīs vai citās valstīs. Uh, it īpaši ar eh, Eiropas Savienības mehānismu, tā skatā Junkera plānu starpniecību, piemēram, vai Vācijas pensiju fondus varētu rosināt veikt lielākas investīcijas citās Eiropas Savienības valstīs, kādas varētu būt eh, mehānisms vai stimuli, lai to panāktu. Es gribētu beigās vēl norādīt, ka Ir ļoti būtiski, lai tādas institūcijas kā EIB sniegtu uh, garantijas privātam sektoram, kā tas jau tika minēts, bet tāpat laikā ir jāizvairās no pārāk lielām saistībām uh, privātās, uh, attiecībā uz privāto sektoru. Paldies visiem mūsu viesiem! Un tagad dodu vārdu Eiropas parlamenta deputātiem, katram ne vairāk par divām minūtēm, uh, lai uzdotu jautājumu, norādiet, kam jūs šo jautājumu uzdodat, un katram uh, runātājam trīs minūtes atbildēja. Tagad vārds Burkhārtām Balcam no ETP. Paldies priekšsēdētāji, paldies mūsu viesiem, ka viņi bija gatavi. Uh, pie mums ierasties uz sanāksmi un nu, atbildēt uz mūsu jautājumiem. Jūs runājat par veiksmīgiem valsts suverēnajiem fondiem. Mums ir arī Norvēģijas pārstāvis viesu vidū. Šie panākumi šajā jomā nav tā viegli uh, pārņem, pārņemami citās jomās. Šī situācija ir diezgan specifiska, un es gribētu uzdot jautājumu Norvēģijas pārstāvim. Valsts sekretāra kungs, vai jūs varētu vēl precizēt, pastāstīt cīkāk par to, kādi nosacījumi būtu nepieciešami, lai varētu izveidot ilgtermiņā valsts investīcija fondus un lai tie varētu arī ilgtermiņā darboties un varbūt Eiropas līmenī mums būtu vairāk jāpadomā par izdevīgiem, labākiem nosacījumiem šādu fondu izveidei. Un jautājums visiem viesiem un kāda šeit ir politiskie mērķi šiem fondiem un otras puses peļņas, peļņa, ko varētu gūt, jo vienmēr pastāv zināmas priedzes starp šiem diviem aspektiem, ko Eh, kāds ir eh, šāda suverēnā fonda pārstāvis skatījums šiem jautājumiem, lūdzu. Uh, may, uh... Atbildot uz Burkhārda Balts uzdoto jautājumu, jāsaka, mums ir pašiem sava pieredze, un būtiskākie nosacījumi, lai izveidotu veiksmīgu suverēno fondu, ir nospraust skaidru mērķi fondam, mūsu gadījumā tas ir tīri finansiāls mērķis, un būtu sarežģīti izmantot vienu fondu vairākiem atšķirīgiem mērķiem. Otrkārt, caurskatāmība ir būtiska fonda darbībā, atvērtajā sabiedrībā, kāda tā ir Eiropas valstīs. un ir pilnībā jāatskaitās par to, kas tiek veikts fondā. Tas arī vieš sabiedrības uzticību. Un tāpat ir svarīgi, lai būtu skaidrs lomu sadalījums starp ministriju, ko pārstāv es šajā gadījumā, nosakot kopīgas vadlīnijas Eh, fonda pārvaldībā un lai varētu šo fondu eksploatēt kā tādu. Eh, paldies! Lai atbildētu uz jautājumu par to, vai suverēnie fondi investē kādā specifiskā, a, a, sak, specifiskos aktīvos. Un, ja tie ir ar ilgstošu raksturu, tad var atinvestēt. Tas arī paskaidro to, ka pēc lielākā daļa fondu investē pamat līdzekļos vai ienākumu um, obligācijās. Tāpat ir atsevišķas citas investīcijas, kas ir piemēram nekustamā īpašumā un citur. Tieši tāpat kā visi labie jautājumi, arī uz šo uh, atbildēt ir grūti, varētu atbildēt divās, divos veidos domājot vai nu šaurāk politiski, ņemot vērā vienas valsts vai grupas intereses, vai arī plašākā, kā piemēram Norvēģijai ir nolūks veikt sociāli e, ilgtspējīgu investīciju, kas ir fonda lietotāju interesēs. Es domāju, ka šeit ir nereti eh, plaš, eh, zinām pārklāšanās starp eh, morāliem un finansiāliem mērķiem, tāpat ir iespējams izmanto valsts finansēju, piemēram, ja zaļās enerģijas projekta peļņa nav tik augsta, to var finansēt no uh, Eh, šāda fonda. Un ja ir vēlēšanās investēt šajā jomā, jo tas ir no, ļoti noderīgi, tāds uh, pastāv iespēja konf, uh, kompensēt no šī fonda. Tādā veidā var līdzsvarot abus mērķus. Un piekrītu, ka ir svarīgi uh, suverēniem fondiem nodrošināt labu pārvaldību. Tāpat mums vajadzētu pieprasīt to pašu no privātiem fondiem. Mums ir prasības pret suverēniem fondiem, bet tāda nav hedge fondiem. Un šeit mēs varam negūt caurskatāmību, pat ja suverēnie fondi ir caurskatāmi. Paldies! Mums ir jāpieturas pie atvērtā laika, jo pēc tam būs balsošana. Sociāldemokrāta grupas vārdā izteiksies Pervanš Beresa. Paldies par šiem izklāstiem jautājumos, ko nepārāk bieži mēs diskutējam ekonu komitejā. Brodas jautājums, vai vajadzētu paredzēt integrētu Eiropas pieju? Uh, attiecībā uz šiem fondiem un to attīstību. Es atceros brīdī krīzes sākumā, kad komisijas priekšsēdētājs aicināja pārdomāt par šiem aspektiem, un mēs konstatējām, ka Eiropas līmenī tik ir izdarīts visai maz. Mēs Nereti runājam par suverēniem fondiem to investīciju kapacitātē, bet viens no tematiem, kas ir būtisks, kā šie fondi var savā veidā apdraudēt suverenitāti un pastāv risks, ka valsts intereses var tikt ignorētas pret tās gribu. Tātad, kad mēs runājam jām par infrastruktūrām un to investīcijām, kas nonāk suverēno fondu rokās, kas nevienmēr ir suverēni, piemēram, Amerikas likumdošanai, ir paredzēta drošības mehānismi vai pārbaudas mehānismi, vai Eiropai vajadzētu paredzēt arī šāda tipa mehānismus, un vai fondu pārvaldībā uh, nevajadzētu pieprasīt to, lai tie fondi, kuri investē Eiropā, um, rīkotos saskaņā ar tādu vai citu rīcības kodeksu, un vai jūsuprāt esošā likumdošana ir pietiekama. Es nevēlos šo jautājumu uzdot konkrēti tam vai citam runātājam, bet es domāju, ka jūs paši izvēlēsieties, kurš var vislabāk atbildēt uz šo jautājumu. Kurš sniegs atbildi? pirms es eh, norādu uz kādu no jums. Vamrākungs, paldies priekšsēdētāji. Domāju, ka lielākā daļa no jautājuma nevar tikt attiecināt uz Norvēģu suverēno fondu, jo mēs investējam ļoti plaši un ļoti nelielās porcijās, un līdz ar to mums ir vadlīnija, ka neviena no mūsu investīcijām nedrīkst pārsniegt 10% kompānijā, lai mēs nebūtu kādā pārņemšanas situācijā. Tomēr es saprotu, ka šis aspekts var radīt problēmu Un tad, kad ir runa par investīcijām nekustamā īpašumā, protams, īpašuma tiesībās ir attiecīgi plašāks, tas ir nekustamā īpašumā raksturā, un ja ir jāinvestē neuzskaitītā infrastruktūrā, tad arī šeit būs augstāks īpašuma tiesība īpatsvars un tādā gadījumā šīs problēmas varētu parādīties. Paldies, vai kāds vēl piepildīs? Ļoti īsi. Es domāju, ka varētu paredzēt nosacījumus tam, ja kompānija tiek privatizēta, tad uh, krīze E, tad cena nav pārdošanas cena, kā tas atgadās nerad krīzes situācijās, bet šajā gadījumā būtu investīcija jāpieno ar jaunu investīciju. Tas būtu svarīgs elements, lai nerastos vilinājums iegādāties lētus aktīvus vai pamatlīdzekļus, bet lai veicinātu aktivitāti. Es nezinu, vai to var labāk var panākt ar pamudinājumiem vai ar leģislatīviem pasākumiem, bet tas varētu būt jauns skrits būtisks eh, investīciju veids. Gvido, jā, šis ir ļoti būtisks jautājums un cieši saistāms ar atklātumu. Jums ir skaidri jānot. Uh, eh, šķir tirgojamie un netirgojamie aktīvi. Pirmajiem no leģislatīvā viedokļa jūs varat uh, procentuāli norādīts vai īpašumtiesības vai fiksētām transakcijām jūs varat noteikt investīciju apjomu, lai novērstu iespējamu interešu konfliktu. Netirgojamu instrumentu gadījumos tas ir sarežģītāk, šeit ir e, privāta vienošanās, bet būtiski ir nodrošināt instrumentu caurskatāmību un nepieciešamos drošības pasākumus, kas nodrošina aktīvu neatkarību no suverēnē fonda. Paldies, Lūke kungs, no ECR. Es nebiju runātājs sarakstā. Runāšu vācu valodu. Šāds uh, suverēnais fonds izmanto valsts naudu, kas tiek investēta, lai uzkrātu aktīvus noteiktiem mērķiem. Nu, pieņemsim, uh, šie nauda tiek gūta no dabas resursiem, uh, vai, vai uh, citām darbībām, un tos tad, šo tad varētu atdot atpakaļ uh, kā nodokļu samazinājumu, bet šeit tiek uzkrāti aktīvi bagātība un ir nepieciešama arī um, politiskā griba jābūt atbalstam. Uh, un eh, pieņem, jāpieņem lēmums par eh, šādām ilgtermiņa investīcijām ar iedzīvotāju atbalstu. Jautājums, vai ta, šeit ir kaut kādi brīvprātīgi lēmumi, ko atbalsta iedzīvotāji, vai tas ir kāds piespiedu pasākums? Un vai eh, varētu uh, Uh, izmantot šeit noteiktus certifikātus investīcijām uh, ar iedzīvotāju atbalstu, tad būtu dažāda veida investīcijas, varētu piesaistīt arī privātus līdzekļus šādā veidā un gūtā peļņa no uh, šāda fonda darbības varētu, tas viss būtu pievilcīgs laikos, kad ir uh, Uh, mazas iespējas uh, gūt uh, peļņu citos veidos un varētu līdz ar to kapitālu tirgu piesaistīt privātos līdzekļus un uh, tos novirzīt uh, investīciju projektu īstenošanai. Un kurš atbildēs tagad? Es domāju, ka atsevišķos gadījumos daudz jau ir izdarīts, piemēram, Ķīnas valdība ir zinām daļu aktīvu vai rezerves vai suverenējos fondos, lai izveidot Āzijas infrastruktūru banku. Un 50. gados Eiropas valdības savus resursus Eh, apvienoja, lai izveidot Eiropas investīciju banku kapitātu. Var aizņemties no kapitāla tirgus caur šīm in, in, invest, eh, no šīm institūcijām, aizņemoties privātajos tirgos un līdzfinansējot projektus tas ir izdarāms, jo tiek izmantotas labas uh, institūcijas, taču nebūtu attiecīgi aizņemties tikai no suverēniem fondiem. Tas varētu radīt problēmas. Eh, Suverēno fondu uh, pamatlīdzekļi var tikt investēti ilgā termiņā bez nestabilitātes Eh, Fārmārka kungs, paldies. Mūsu fonds ir balstīts uz ienākumiem no naftas un gāzes eksporta. Un tas ir viens no valdības ienākumiem. Mūsu vienošanās ar iedzīvotājiem ir tas, ka šie ienākumi tiek ieguldīti īsā reducing the tax or even uh, removing the tax for, uh, for one or two generations uh, will ilgā termiņā un, nāk, un eh, nākošās paudzes varēs izmantot šī fonda radīto. Protams, theoretically think of uh, uh, adding some uh, capital to the fund from the private market? Teorētiski pievienojot līdzekļus no kapitāla tirgus, mēs atvirzāmies no pārvaldības, bet vairāk domājam par līdzekļu saglabāšanu Norvēģijas sabiedrības interesēs. Paldies! Nākošais runātājs Bernārs Mano no ENF grupas. Eh, esiet sveicināti visi runātāji. Paldies, ka esat kopā ar mums. Es vēlos galvenokārt uzrunāt valsts sekretāru un jautāt par investīciju starp eh, aktīviem un suvereniem fondiem. Aktīva apjoms ir milzīgs, investe, iespēja investēt tajā vai citā valstī uzņēmumā varbūt ar nopietnām sekām. Ja, eh, mēs uzskatām, ka suverēnie fondi ir vienlaicīgi gan paraugs, gan apdraudējums, jo tas nozīmētu saprātīgi izmantot e, naftas gūtos ieņēmumus, lai sagatavotos postfosiliem eh, periodam pirmkārt un lai stabilizētu ekonomiku otrkārt, bet tas var būt kā apdraudējums tad, kad pārvalstu investori Eh, var apdraudēt kādu valsti. Francijā, piemēram, kap, 40, kap 40 sarakstā ir ļoti daudz ārvalstu investoru. Kāda ir jūsu politiskā sadaļa? Kāda ir jūsu investīciju stratēģija? Eh, piedaloties uzņēmumos, vai ir gadījumi, kāds nes, nepastāvot, eh, pastāvot nesaskaņām ar eh, pārvaldnieku, jūs atsauc investīcijas, vai jūs varat izslēgt kādus uzņēmumus no savu portfeļu, piemēram, bruņošanās vai kodolu eh, rūpniecības. Tāpat arī, vai jūs izslēdzat nētiskus uzņēmumus, uh, Eh, kuri nodrošina pārāk eh, lielus atalgojumus eh, īpašniekiem, kas strādā ar zaudējumiem, vai arī veids kolektīvās atlaišanas biržā. Paldies! Centīšos īsi atbildēt uz jautājumu par lēmumu pieņemšanas procesu. Tiek nošķirta atbildība starp eh, Finanšu ministriju un mūsu fondu pārvaldītāju. Ir eh, izveidotas vadlīnijas fondu pārvaldītājam. Pirmkārt, ir finanšu mērķis, eh, proti maksimizēt peļņu noteiktajos riska ierobežojumos. Ik viens investīciju lēmums tiek pieņemts ne tikai centrālajā bankā, runa ir par, piemēram, katras obligācijas ienesīgumu. Un tiek domāts arī par to, vai uzņēmums būtu laba vieta investīcijām vai nē. Banka ir atbildīga arī par to. Ir arī ētiskās vadlīnijas. Attiecībā uz to, Eh, kas ir ļauts ne tikai bankai kā pārvaldniekam, eh, bet kopumā, kas ir pieļaujams kā investīciju eh, priekšmets un kas nē. Nu, piemēram, ja runa ir par kodolieročiem vai tradicionālajiem ieročiem, mm, tad mēs, protams, negribam gūt peļņu no kodolieroču ražošanas. Uh, vai mēs iznīcināšanas ieroču ražošanas. Līdz ar to arī šādu te preču ražotāji ir izslēgti no iespējamo investīciju kopuma. Tāpat arī uzņēmumi, kas nedarbojas balstoties uz ētisku attieksmi. Uh, Tas arī ir viens no izslēgšanas kritērijiem, ko izmanto ministrija, izvēloties uh, tos uzņēmumus, kuros banka var vai nevar investēt. Paldies! Vai vēl kāds? Šķiet, neviens šobrīd izteikties nevēlas, tāpēc ETP vārdā Teodors Tadojans. Paldies, man trīs jautājumi. Pirmkārt, jā, jautājums Norvēģijai, Norvēģijas suverēnajam fondam. Uh, Jūs teicāt, ka centrālā banka, kas pārvalda šo te suverēno fondu, tai ir finanšu ministrijas mandāts. Nu, un ja tā, tad centrālā banka ir atbildīga finanšu ministrijai. Nu, un tas mums ir mazliet grūti saprotams šīs te attiecības starp centrālo banku un finanšu ministriju. Uh, Centrālā banka pārstrāja neatkarīgi, ja runa ir par monetāro politiku, un ir jābūt arī padziļinātām investīciju bankas zināšanām, kas nevienmēr piemīt centrālajai bankai. Tā tad ir kaut kāda īpaša nodaļa, es pieņemu, kas um, ir padziļināta, informēta. Nu, un uh, jautājums Gvido, un daudz vieglāk ir uh, pateikt jūsu vārdu nekā uzvārdu. Lūk, es esmu no Rumānijas. Un mums ir ļoti liela pieredze tajā, kā pārvaldīt valsts uzņēmumus. Mēģinājām to darīt ar īpašu aģentūru, kas pārvaldītu valsts uzņēmumus, cik tālu runa ir par uh, mandātu šo uzņēmumu vadītājiem, un tagad rodas jaunas idejas, kas uh, sasaucas ar šādiem suverēniem investīciju fondiem. Uh, doma ir tāda, ka valdība tik tiešām varētu veidot šādu te suverēnu investīciju fondu, kas no vienas puses pārvaldītu valsts dalību šo te valsts uzņēmumu kapitālos. Nu, un tad tāda jauna funkcija, proti investēt. Nu, lūk, nu, un mans jautājums ir sekojošs kāpēc labāk ir izmantot resursus, kas eh, varbūt nav saistīti ar šādu te uh, ātru peļņas gūšanas iespēju. Nu, lūk, piemēram, Norvēģijā ir nafta, naftas cenas bija augstas, to varēja izmantot, bet eh, šeit mums, lūk, ir ideja izmantot dividendus no valsts uzņēmumiem un tad tās investēt. Jautājums ir, vai šāds risinājums būtu labāks, ja runa ir par korupcijas apkarošanu un uh, citiem negatīviem elementiem, kas eh, ir izplatīti tādās valstīs kā Rumānija. Lūk, kāpēc šādi būtu labāk rīkoties, proti investēt, nevis atstāt līdzekļus valsts budžetā. Nu, un tad eh, šāda procedūra būtu pakļauta parlamenta izskatīšanai Jūs zināt, ka ir iespējams tekošā konta deficīts un e, tāpat laikā ir iespējams veidot arī rezerves. Nu, lūk, un mans jautājums ir šāds. Kādās situācijās var izmantot e, starptautiskās rezerves, kas parādās Nacionālo centrālo banku bilancē, lai veidot šādu te uh, uh, suverēnu investīciju fondu. Lūk, tagad lūdzu īsas atbildes uz jautājumiem. Es centīšos paskaidrot, kāda tad ir uh, saikne starp Finanšu ministriju un Centrālo banku. Mums šeit ir runa par divām dažādu veidu attiecībām starp iestādēm. Ja runa ir par monetāro politiku, tad Centrālā banka ir absolūti neatkarīga no finanšu ministrijas. Bet eh, kā fonda pārvaldniece, centrālā banka rīkojas nu, daļai vēsturisku iemeslu dēļ esam eh, centrālo banku atzinuši par tādu piemērotāko uh, šādu te fonda pārvaldnieku. Nolūk, un šajās te uh, fondu pārvaldnieku attiecībās ar finanšu ministriju valda nošķīrums. Uh, proti, šeit runa ir par īpašu nodaļu centrālajā bankā, tātad Zviedrijas bankas uh, investīciju pārvaldnieks, un šai nodaļai tikai viens klients - finanšu ministrija. Nu, un eh, šīs te attiecības tiek kārtotas eh, balstoties uz eh, investīciju mandātu, ko banka ir saņēmusi. Nu, un tad tā, protams, attiecīgi ziņo mandātu devējiem. Paldies. Es gribētu atbildēt uz jūsu jautājumu no procedurālā viedokļa. Ja gribam paskatīties uz Mm, atšķirībām starp mm, fondu, kā līdzekļu pārvaldnieku un budžeta ciklu. Budžeta cikls ir pakļauts eh, politiskajam ciklam. Ja gribat būt neatkarīgs no politiskā cikla, jo gribat eh, veidot tādu starp paudžu pasākumu eh, un panākt vienošanos par to, ka līdzekļi būtu izmantojami tādā plašākā laika apvārsnī, tad ir nepieciešama nosacīta neatkarīga institūcija. Neatkarība nozīmē to, ka tiek veidots caurskatāmi kritēriji ar skaidru atbildību un uh, iespēju izmērīt rezultātus. To visu var pārvaldīt līdzīgi, kā tas ir Norvēģijā, piemēram, uh, finanšu ministriju uh, nosaka principus, bet eh, pārvaldība tomēr ir jādeleģē, jo jūs nevēlaties, lai investīciju eh, pārvaldību ietekmētu iespējams interešu konflikta skarti lēmumi, kādi varētu parādīties politiskā cikla kontekstā. Nu, lūk, gaidām vēl trešo atbildi, eh, bet laika nav daudz, diemžēl. Es centīšos īsi izteikties. Es domāju, ka ir jānošķir tekošais konts no kapitāla konta. Ja tekošajā kontā ir liels pārpalikums, un šķiet, ka šāds pārpalikums tur tāds vienmēr būs, piemēram, Ķīnai ļoti ilgu laiku jau tāds ir, tad es domāju, ka ir jēga pilni daļu no šiem līdzekļiem investēt. Bet ja jums ir pārpalikums, kas ir radies kaut kādu pārējošu apstākļu rezultātā. Nu, protams, ka praksē tas ir sarežģītāk nekā teorijā nošķirt šīs situācijas. Tad varbūt ir vērts paturēt daļu līdzekļu rezervē, gan lai finansētu turpmāko importu vismaz trīs mēneši, tas ir standārtu noteikums, bet arī gadījumā, ja ir uh, kaut kādas uh, liels kapitāla plūsmas, kas var uh, mainīt virzienu. Uh, Mm, tas ir jāņem vērā, veidojot rezervas. Nu, tāpēc arī nevienmēr labas ir šādas te, šāds te ieplūstošas eh, kapitāla plūsmas. Un ir jādomā arī par to, ko darīt, ja ekonomika pasliktinātos. Ja esat tādā varīgā pozīcijā, tad eh, šķistu piesardzīgi lielu daļu līdzekļu novirzīt rezervēs. Bet ja jums ir ilgtermiņa pārpalikums, kā piemēram Vācijā vai Ķīnā, nu tad pilnīgi noteikti ir vērts eh, šos līdzekļus eh, ieguldīt suverēnos fondos vai tam līdzīgos instrumentos un izmantot visu iespējami. Ja vietā, kā vai nu investējot ārvalstīs, vai arī nacionālā līmenī, dažādojot ekonomiku un mazinot tās atkarību no kādas vienas nozeres. Nākamais runātājs. Paldies, priekšādētāji! Gribu teikt paldies arī visiem viesiem. Mm, divi jautājumi, viens no tiem valsts sekretāram. Mazliet konteksta. Uh, Eiropas parlaments tik tiešām uzstāj uz to, ka ir eh, jārunā par atbildīgām investīcijām, izmantojot eh, kritērijus un ANO principus. Tas parādās arī pensiju fondu direktīvā. Daži eh, pensiju fondi jau tagad brīvprātīgi seko ANO kritērijiem, bet nu, tagad tas viņiem ir jādara saskaņā ar tiesību aktiem. Uh, Kā tad Norvēģijas uh, suverēnais investīcija fonds, uh, izm vai tas izmanto šos uh, standartus un kritērijus? Vēl kāds diskusija jautājums parlamentā ir uh, saistīts ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Es lasīju, ka tajā dienā, kad uh, Panamas dokumenti tika publicēti, uh, tad. Uh, Arī Norvēģijas eh, investīcija fonds eh, lielā mērā zaudēja vērtību, jo tika ieguldīts uzņēmumos, kas parādījās arī Panamas dokumentos. Nu, lūk, es tik tiešām gribētu dzirdēt, kā Norvēģijas suverēnais investīcija fonds darbojas kā atbildīgs investors un eh, kā varētu situāciju uzlabot. Otrs jautājums profesorai Grificai Džonsai. Runājot par FSI Jūs teicāt, ka, Norvē, ka Vācija un Nīderlanda varētu samazināt pašreizējo kontu pārpalikumu, novirzot uh, līdzekļus, uh, piemēram, pensiju fondu līdzekļus investīcijās Eiropā. Man jādomā, vai tā ir labākā stratēģija, vai nav kāds vieglāks veids, kā mazināt pārpalikumu. Lūk, es redzu, ka jūs piekrītoši mājat ar galvu, nu, bet es vienalga tomēr gribētu dzirdēt izvērstāku atbildi. Uh, thank you. Uh. Paldies. Pirmkārt, gribēju uzsvērt to, ka Norvēģija uh, iestājas par ESG principiem un uh, arī e, raugoties uz e, globālo pensiju, valsts globālo pensiju fondu, mēs arī uh, izvērtējam mūsu atbildības kritērijas tālāk par uh, nodokļu nemaksāšanu. Kā liels ilgtermiņa globālais investors mūsu uh, Eh, ilgtermiņa pēļņā ir svarīgi tas, lai mēs eh, izturētos atbildīgi pret vidi, pret eh, sociāliem jautājumiem un arī, lai mēs rīkotos atbildīgi pret nodokļu sistēmu. Un mēs uzskatām, ka uzņēmumiem ir jāmaksā valsts valstīs, eh, kur tās atrodas, eh, tie atrodas nodokļi. Um, so, uh... Jā, labs jautājums. Esmu vienmēr to rakstījusi, un tagad kopā ar profesoru Stiglits mēs strādājam pie grāmatas. Tātad pirmā reakcija, kā jūs to norādījāt, lai samaz, būtu samazināt eh, tekošā konta pārpalikumu, kas ir pārāk liels Vācijā un Niderlandē, jo eh, šāda situācija negatīvi ietekmē ne tikai Eiropu, bet visu pasauli. Piemēram, Vācijā šis pārpalikums ir lielāks nekā Ķīnā, un eh, tā, tas izraisa deflāciju pārējā Eiropā. Vācija ekonomiski ir attīsies tik veiksmīgi, tā ir kā kļūst par Eiropas motoru vai dzinēju, un tur ir tik mazas uh, investīcijas infrastruktūrā, digitālā jomā. Tāpat arī algas varētu pieaugt straujāk ja algas Vācijā pieaugtu, tad vācieši varētu biežāk doties atvaļinājumā uz Grieķiju un Itāliju, jauki tur pavadīt laiku, un tas arī uh, nāktu par labu Grieķijas un Itālijas ekonomikai. Un uh, abas puses būtu ieguvējas no ekonomistu skata punkta. Bet eh, tik un tā, pēc arī pēc šiem pasākumiem būtu palicis vēl pietiekami liels pārpalikums. Un varbūt būtu jāveic komerciālas investīcijas. Protams, Vācija veic pārskatījumu struktūru fondiem un citus, bet būtu jāveic investīcijas prioritārās eh, nozerēs eh, citās Eiropas valstīs, kas palīdzētu atgūt Eiropai izaugsmas dinamiku. Paldies! man vēl ir palicis viens uh, runātājs manā sarakstā, kurš pārstāv Eiropas dzinēju uh, vai motoru, tas ir Jākavs von Vaitsekers. Man ir patiešām divi jautājumi, klausoties šai ļoti interesantā diskusijā. Pirmais jautājums ir par uh, suverēno investīciju fondu lomu uh, pārveidojot valsts parādus valsts investīcijās un diversificētās investīcijās. Ir interesanti zināt, ka Norvēģijas investīciju fonds pārsniedz divu ar pus reizes IKP un tāpat laikā valsts parāds ir 30% varētu taču samak, atmaksāt šos valsts parādus, lai tie būtu mazāki, bet ir pieņemts lēmums veidot šo suverēno investīciju fondu un samierināties ar uh, nedaudz lielāku valsts parāda apjomu. Un uh, ko darīt valstīm Eiropas Savienībā, kam ir uh, ļoti neliels procentu likmes par aizņēmumiem, tās arī varētu li, uh, rīkoties līdzīgi kā jūs teiksim, ir ļoti uh, droši aktīvi, ir uh, valsts uh, obligācijas uh, valstīm, kam ir ļoti augsts kredīta reitings un varētu uh, šīs valstis pārņemt Norvēģijas modeli. Un otrs jautājums, vai nebūtu labi, teiksim, pilsoņiem, kuri privātā mm, sektorā uh, mm, nevar atrast iespējas it, it, it, it investēt uh, uh, ilgtermiņā ar zemām transakciju izmaksām, vai tās nevarētu investēt arī šajos valsts uh, fondos, suverēnajos fondos? Jā, lūdzu, atbildi. Paldies par jautājumu. Pirmkārt, jā, vairumam valstu Eh, nu, ir pamats eh, saglabāt valsts parādu noteiktā līmenī, mm, teiksim, tīri tehnisku apsvērumu dēļ, lai būtu eh, iespējams pārdot valsts obligācijas, ja nav, teiksim, šāda aizņēmuma, tad arī nav iespējams noteikt valsts obligāciju cenu, mūsu valūtā. Tām nav tirgus cenas līdz ar to, un tāpat laikā ir jāļauj iespēja citām valstīm, citiem investoriem investēt uh, kopā ar uh, suverēno investīciju fondu. Nu, to Šādu iespēju mēs uh, neizskatām Norvēģijas globālajam pensiju fondam bet eh, citi Sloveno investīcija fondi varbūt eh, īsteno citu pieju. Lūdzu, Grifins eh, kundze. Jā šī ideja par uh, investīcijām, uh, ko varētu veikt pilsoņi kopā ar šiem fondiem, nu, uh, ir jau iespējams iegādāties obligācijas. Šeit varbūt nav Eh, liela pēļņa paredzēta, bet tās ir sociāli atbildīgas investīcijas. Un varbūt vajadzētu to pat vēl veicināt, stimulēt, paredzot īpašus mehānismus, kā to ir darījuši Japāņi. Jā, tā ir interesanta ideja. Paldies! Vēlos pateikties mūsu trim viesiem, Diemžēl mums pietrūkst jau laika, tādēļ nebūs iespēja teikt noslēguma vārdus, bet uh, gribu teikt, ka tiešām šī uzklausīšana diskusija bija ļoti interesanta. Un tagad dodu vārdu mūsu priekšsēdētājiem Roberto. Paldies, Markus. Pirmkārt, man ir paziņojumi. Pirmais ir uh, skumja ziņa. Vakar pēcpusdienā uzzināju par to, ka Alde grupas politiskais konsultants mūsu komitejā, diemžēl, ir aizgājis mūžībā. Es gribu paust līdzjūtību ģimenei, draugiem, kolēģiem Alde grupas deputātiem Kora. Lūdzu, vārds jums. Paldies, Roberto. Šādu runu uh, nu, negribas nekad, protams, nevienam teikt, bet es gribētu citēt mūsu grupas vadītāju Gīvu Ferhofstātu. Viņš uh, vienmēr at, uh, atcerēsies Karolu, kura bija vienmēr ļoti profesionāla un apzinīgi pildīja savus pienākumus un vienmēr pievērs uzmanību detaļām. Viņa bija ļoti diskrēta, bet ļoti sirsnīga tāpat laikā. Viņu ļoti cienīja mūsu kolēģi no dažādām politiskām uh, grupām, viņa bija parāga kolēģe, un mēs visi vēlamies izteikt uh, dziļu līdzjūtību ģimenei, draugiem un visiem kolēģiem, kuri kopā ar viņu strādāja. Paldies! Um, tagad klusuma brīdis. Now, summary or recommendations and... Tagad pārskats par rekomendācijām un lēmumiem, kas pieņemt 11. aprīļa koordinātoru sanāksmē. Koordinātori ga nolēma gatavot pašiniciatīvas ziņojumus par attiecībām starp Eiropas Savienību un citām valstīm attiecībās finanšu pakalpojumu regulējumu un uzraucību un ilgtspējīgām finansēm uh, ieceļot par at, uh, at, atbildīgos, tātad zaļā grupa par cīņu pret naudas atmazgāšanu, par uh, aktīvu konfiskācijas rīkojumiem ETP grupa gatavos atzinumu par CR ietekmi, par uh, pātrināt pieņemšanu, koordinatori nolēma to turpmāk vēl izvērtēt, pagaidām nepieņemt lēmumu par hierarhijas uh, uz subordinācijas instrumentiem izskatīt pātrinātā procedūrā, šo lēmumu pieņemsim vēlāk. Iespējams. ESAS pārskatīšanu koordinātori pieņēma organizēt vieg, viedokļu apmaiņu Čekdelarozjē un koordinātoru vairākums pie vienojās izteikt iebildumu pret ceturto naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu. Um, uh, jo ir konstatēti trūkumi RLZLT režīmā. Es būšu referents par šo jautājumu. Uh, uzklausīšanas uh, paplašināt banku likumdošanas uh, uzklausīšanu par 30 minūtēm, tas jau ir noticis. Tālāk starp institūciju sarunas. Pirmais trialogs ir noticis par vērtspapīrošanu aprīlī. CR dokuments mm, minē, nolēmām atsaukt CRR um, attiecībā uz mandātu par noteikumu izstrādi. par CRR uh, iep iespējamiem grozījumiem par uh, prudenciālu uzraudzības uh, vērtspapīrošanai, uh, pieprastot likumdošanas priekšlikumu no komisijas nevis deleģēto aktu. Tālāk 5, 9, 1a punkts un komisijai piešķir trīs gadu termiņu pēc šī tiesību aktu spēkā stāšanās, lai iesniegtu likumdošanas akta priekšlikumu. Likumdevēji apstiprināja tehniskos pasākumus, kas bija ierosināt tālāk ISG un uh, informācijas atklāšanas prasības, uh, kas būtu jāpadara praktiskāks, vienojās nosūtīt tehnisks kajam līmenim STS 8. pantu, tālāk risku ierobežošana un makro mikro prudenciālais ietvars bez turpmākas diskusijas par risku novēršanu pilnvarot komisiju pārskatīt neoficiālo dokumentu par mikroprudenciālo ietvaru un sagatavot mikroprudenciālo priekšlikumu e, e, saskaņā ar EP Eh, dokumentu un makroprudenciālo eh, priekšlikumu saskaņa ar mūsu dokumentu, eh, runājot par vienotu uzraudzību, ko veic ESMA un kritēriju interpretāciju, ko veic ESMA, izveidojot vienotu ESA vērtspapīrošanas komisiju, lai veicinātu šos pasākumus. Tālāk 17. pāns par sankcijām nevarējām vienoties pagaidām. Uh, Tālāk apspriedām komisijas uh, dokumentu par atklātības prasībām. Tas uh, tika uzskatāts par pieņemamu veidu uh, attiec, rīkoties attiecībā uz vērtspapīrošanas repozitārijiem. Un ir nepieciešama skaidra definīcija par privātām transakcijām, lai nerastos robi likumdošana. došana un lai uh, varētu tātad uh, īstenot privātas uh, transakcijas. Šis pārskats bija diezgan garš, bet es gribēju jūs informēt par trialoga gaitu un sasniegto progresu. Paldies! Tagad pāriesim pie balsošanas. Aicinu kolēģis sagatavot balsošanas kartītes, lai mēs varētu veikt vispirms uh, iekārtu pārbaudi. Nu, tagad balsosim, lai pārbaudītu, vai iekārtas darbojas. Okay, vote is closed. Good. Okay, now we vote as you know. Un tagad pāriem pie balsošanas. Skoras Van Ivenhaizena ziņojums par fintech. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pretaturas pieņemts. C kompromiss par pretaturas pieņemts. D kompromiss par pretaturas pieņemts. E kompromiss par pretaturas pieņemts. F kompromiss par pretaturas pieņemts. G kompromiss par pretaturas pieņemts. H šķiet, ka bija pirmais grozījums, kurš atkrita par pretaturas pie... pieņemts. Jā, jūs pārāk lēnu cēlāt rokas. Pirmais grozījums par pretaturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts, kā kompromiss par pret atturas pieņemts, 202. grozījums par pret atturas pieņemts, L kompromiss par pret atturas pieņemts, M kompromiss par pret atturas pieņemts, 198. grozījums par pret atturas pieņemts,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 pieņemts. 159. par pret pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. R kompromiss par pretatturas pieņemts. 261. Otrā daļā par pret atturas. Izskatās noraidīts pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 265. par pretapturas pieņemts, S kompromiss par pretapturas pieņemts pieņemts, T kompromiss par pretaturas pieņemts, eh, U kompromiss par pretaturas pieņemts, V kompromiss par pretaturas pieņemts, otrā daļa 291 eh, par pretaturas noraidīts, W kompromiss par pretaturas pieņemts, X kompromiss par pretaturas pieņemts 296. grozījums par pretapturas noraidīts, Y kompromiss par pretapturas pieņemts, 303. grozījums par pretapturas noraidīts, Z kompromiss par pretapturas pieņemts. 313. par pret atturas pieņemts, 316. par pret pārbaudām. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Imko 5 par pret atturas pieņemts pieņemts Simko 13 par pretaturas, pieņemts Simko 15 par pretaturas, pieņemts Simko 24 par pretaturas, pieņemts IKO vien, pirmais kompromiss par pretaturas, pieņemts otrais kompromiss par pretaturas, pieņemts 15. grozījums par pretaturas, noraidīts 53. grozījums par pretapturas noraidīts, 3. kompromiss par pretapturas e, pieņemts, 93. grozījums par pretapturas pieņemts, un tagad liek uz balsojumu grozīto tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45 pār 6 pret 1 atturas apsveicam referentu. Okay. So, next meeting. Uh... Nākošā sanāksme notiek trešdien, 3. maijā, pulksten deviņos. 9 un šodien mēs sēdi beidzam.